ka direktīva tiek uh, īstenota dalība valstīs attiecībā uz medicīniskajām sistēmām. 40% Eiropas Savienības iedzīvotāji ir pārobežu zonās un ir veikts Eirobarometra pētījums, kas parāda, ka mazākā 20% Eiropas pilsoņu uh, zina uh, šīs tiesības. Un uh, IMCO komitejā, izstrādājot atzinumu, mēs atzīstam, ka ir nepieciešams uzlabot šo iespēju pilsoņiem gūt informāciju. Arī tā ir svarīga tiesība. Tāpat arī nepieciešams nodrošināt, lai viņi varētu saņemt atbilstošu finansējumu un lai šis finansējums saglabātos uh, Mēs. <laughs> Nu, un ultimul rând, aș putea să spun. Ah, runātāji tiek aicināti runāt lēnāk. Paldies, tātad turpināšu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas uh, Savienības uh, veselības aprūpas tīkls tiktu īstenots. Veselības aprūpa ir svarīga, bet uh, tāpat laikā arī šie valsts kontaktpunkti būtu svarīgi, un tāpat arī pacientu mobilitāte pār robežām tam jābūt reālam faktam un nevis vienkārši teorijai. Uh, Eh, komisāra kungs, es atbalstu ziņojumu un domāju, ka ir notikuši uzlabojumi visās dalību valstīs, ņemot vērā to, ka cilvēku veselība ir ārkārtīgi svarīga. Paldies, un tagad dodu vārdu komisāram Andru Kaitis kungam. Thank you. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsādātāji, eh, cienījamie deputāti. Es pateicos referentam Beletkungam par eh, šo ļoti svarīgo ziņojumu par pārobežu uh, Uh, veselības aprūpas direktīvas īstenošanu. Uh, jāsaka, es pats esmu ārsts, man šī tēma ir ļoti svarīga. Katru gadu miljoniem eiropiešu ceļos citām valstīm ar domu, ka viņi var saņemt šo veselības aprūpu. Tāpat laikā citi cilvēki plāno to darīt. Un kāpēc? Tāpēc, ka Eiropas Savienība garantē šīs tiesības eh, veikt veselības aprūpi citur un saņemt kompensāciju mājās. Tā tad mēs droši varētu teikt, ka pārobežu veselības aprūpe ir ārkārtīgi svarīgs jautājums Eiropas pilsoņiem. Šai kontekstā es pozitīvi vērtēju Eiropas, ziņojumu, Eiropas parlamenta ziņojumu projektu un eh, rezolūcijas projektu par eh, pārobežu veselības aprūpas direktīvas īstenošanu. Mēs pilnībā jums piekrītam. Rīcība ir nepieciešama, lai uzlabotu direktīvas īstenošanu. Jūsu ziņojuma projekts eh, faktiski ļoti lielā mērā atbilst eh, komisijas eh, ziņojumam par direktīvas īstenošanu, ko mēs publicējām pagājušā gada septembrī, kā jūs to zinat. Tagad nedaudz pastāstīšu, ko mēs darām, lai uzlabotu īstenošanu. Komisija ir izpētījusi direktīvas transponēšanu nacionālajos tiekcību aktos. Uh, Eh, mēs esam veikuši darbību tad, eh, kad eh, da, ir tas bijis nepieciešams, esam uzsākuši 27 pārkāpumu procedūras, at, tāpēc, ka nav bijusi pilnīga transponēšana. Pirmā fāze tagad ir pabeigta un tikai un visi pārkāpumi attiecībā uz šo fāzi ir tikuši slēgti. Komisija tagad ir pārgājusi uz padziļinātu atbilstības izpēti. Uh, Eh, rūpīgi izpētot eh, visu, kas ir īstenots katrā dalību valstī. Šī pieeja dod rezultāts. Daudz dalību valsts jau ir mainījušas savu likumdošanu eh, patā, cilvēku pacientu labā, bet komisija turpinās ļoti intensīvu dialogu ar darību valstīm, lai nodrošinātu labāko iespējamo direktīvas transponēšanu. Cienījamie deputāti, direktīva ļauj dalību valstīm uh, izdarīt kaut kādas manevrēšanas iespējas attiecībā uz transponēšanu, bet, diemžēl, ir pierādījumi, ka notiek arī diskriminācija pret Eiropas Savienības eh, pilsoņiem, kas eh, dodas eh, uz citu valsti pēc veselības aprūpes. Pacienti bieži vien saskars ar ārkārtīgi sarežģītām administratīvām procedūrām pirms plānotās došanās uz citu valsti. Mums ir jāpieliek punkts šādām neattaisnotām praksēm. 23. janvārī komisija uzsāka pārkāpuma procedūru pret divām dalību valstīm attiecībā uz nacionāliem noteikumiem uh, kompensāciju tarifiem. Šai sakarībā pozitīvi vērtēja to, ka ziņojuma projektā ir likts uzsvars uz kompensācijas schēmām. Mēs tagad pārunāsim ar dalību valstīm to, kā vienkāršot procedūras pacientiem atbilstoši uh, mūsu principiem. Tāpat komisija ir konstatējusi informētības trūkumu par patērētāju tiesībām. Mēs pilnībā piekrītam uh, komitejas uh, ieteikumam, ka dalību valstīm jānodrošina pienācīgs finansējums uh, saviem valsts kontaktpunktiem. Um, varu sniegt jums pārliecību, ka komisija turpinās atbalstīt nacionālos kontaktpunktus. Tātad, lai, un, lai atbalstītu šo kontaktpunktu darbu, mēs Eh, arī, nu, pie tā ķersimies arī tuvākajos mēnešos. Tā, lai kontaktpunktu sniegtā informācija dotu praktisku labumu pacientiem. Protams, direktīva veicina arī pārobežu sadarbības starp dalību valstīm, tīpaši pierobežas reģionos. Šajā kontekstā komisija sniedz atbalstu Eiropas tīklam reģionālajām un lokālajām veselības aprūpas iestādēm, uh, Eh, ir īpaša platforma izstrādāta, un te gribētu uzsvērt divus eh, punktus, kas ir jūsu ziņojumā. Pirmām kārtām par 24 četriem Eiropas Savienības referents tīkliem, kas ir ļoti liels uh, solis uz priekšu mm, cīņā arī pret uh, slep, mm, ratām slimībām. Bet šie tīkli saskars arī ar izaicinājumiem. Uh, runājot arī par to integrēšanu nacionālajās veselības aprūpas sistēmās. Tāpēc paldies par jūsu aicinājumu dalībvalstīm atbalstīt veselības aprūpas sniedzējus, mm, kas tagad ir šī references tīkla locekļi. Tāpat gribu piekrist jūs, jūs teiktiem par digitalizāciju. Pagājušā nedēļā komisija pieņēma rekomendāciju par Eiropas uh, elektroniskajiem uh, medicīnas, elektronisko medicīnas doku, medicīnisko dokumentāciju. Uh, jāno, jādod iespēja pilsoņiem, tātad, lai būtu elektroniska brīva piekļuve eh, medicīniskiem datiem. Igaunija un Somija ir eh, pēdējā laikā eh, sākus nodrošināt izrakstīto recepšu, tātad elektronisku apmaiņu. Nu, tādā veidā mēs uzlabojam pakalpojumus pacientiem. Cienījamais parlamenta deputāti, jūsu ziņojums ļoti būtiski uzlabo šī aspekta izvērtējumu, augstu vērtēju jūsu ziņojumu un komisija izskatīs, izpētīs jūsu ieteikumus ļoti uzmanīgi. Mūsu viedokļu konverģence šajā jautājumā nozīmē, ka mēs kopā varam virzīties uz priekšu, un uh, šī sadarbība dos ieguldījumu Eiropas uh, Savienības pilsoņu veselības aizsardzē un veselības sistēmu attīstībā. Paldies! Un tagad uh, uh būs vai kungs tāds partijas vārdā. Paldies, priekšstādātājs kundze, es gribētu teikt Ivo Beletem paldies. Šis juridiskais ietvers dot iespēju pacientiem saņemt kompensāciju daudzās dalību valstī konkrētā. Tas ir Eiropas Savienības ļoti veiksmīgs risinājums pacientu labā. Es atbalstīju direktīvas 2010. un 2011. gadā. Man bija iespēja vadīt Rumānijas slimo kasi 2012. un 2014. gadā un ieviest šo direktīvu. Diemžēl dažas dalībvalstis ir pieņēmušas administratīvas lēmumus, kas bloķē šo pārobežu veselības aizsardzību. Iepriekšējas atļaujas izsniegšana un izmaksu pieaugums sarežģīja situāciju. Ļoti liela daļa Eiropas Savienības pilsoņu nezina savas tiecības, kādas tās ir uh, noteiktas šajā direktīvā. Tas neatbilst uh, pamatiesību hartai, tādēļ lūdzu komisiju pārbaudīt to, kā dalībvalsts pielieto šo direktīvu. Paldies! Nākamais uh, Velkenkungs. Paldies, priekšstādājs kundze, paldies Belet kungam par veiksmīgo sadarbību. Es domāju, ka šī dokumenta mērķis mūs vieno visus šeit. Mēs strādājam par labu Eiropas pacientu labā un gribam, lai veselības aprūpe uzlabotos. Diemžēl redzam, ka direktīvas ieviešana aizvien vēl nav bijusi pilnīga. Pārobežu medicīnas aprūpe ir vērsta uz to, lai pacientam būtu pieeja uh, augstvērtīgai un pārobežu kontekstā saņemai veselības aizsardzībai. Tādā veidā, lai izmaksas pēc tam tiktu atlīdzinātas. Ir grūti izskaidrot pilsoņiem, ka īstenojot šo direktīvu 26 no 28 valstīm bija tik lēnas, ka komisija bija spiesta sākt pārkāpumu procedūru. 2015. gada Eirobarometra pētījuma rāda, ka 20% no pilsoņiem nezināja, ka viņiem ir tāda iespēja saņemt veselības aprūpas pas, pakalpojumus. Zināt par savām tiesībām ir pamatnoteikums, lai tās varētu izmantot. Veselības aizsardzības jomā informācija ir kompleksa, līdzšinā līdzinējies zināšanu līmenis nav apmierinošs. Jārunā par to, ka liela nozīme ir uh, valsts kontaktpunktiem, kas varētu skaidrot situāciju. Plašai informācijas uh, kampaņai par valsts kontaktpunktu jātiek veiktai, tā ir nepieciešama pilsoņiem informācija nepieciešama, lai uh, tiesības varētu tikt īstenotas, un tādēļ šajā ziņojumā tieši to arī prasam. Ir nepieciešama plašāka caurskatāmība, pakāpuma sniedzējiem skaidri jānorāda, kādi pakalpojumi tiek sniegti un par kādiem tiek uh, maksāta atlīdzība. Šeit ir daudz, kas jāuzlabo šajā jomā. Un noslēgumā Manai frakcijai nozīmīgi ir tas, lai vakcinācija arī tiktu ietverta aptvērumā. Aizvien vairāk ir vakcinācijas iespēju, slimības, kuras eh, likās ir pārvarētas, atgriežas. Tādēļ mums jāpapildina ziņojums tieši ar šo sadaļu. Paldies! Paldies nākamā runātāja UEKR eh, vārdā Krupas kundze. Paldies! Veselības aprūpe pārrobežu jomā varētu būt lieliski iespēja e, pacientiem, kas e, dodas uz citām dalībvalstīm e, un kas tiecas uz augstu līmeņu veselības aprūpu arī šo cienu laikā, taču veselības aprūpe ir dalībvalstu kompetence Tādēļ pārobežu vai pierobežu reģionos e, um, e, tomēr e, mēs jau redzam tendences, ka cilvēki dodas pārobežēs, viņiem veselības aprūpas pakalpojums, īpaši vecajās dalībvalstīs, vai arī dodas uz trūcīgākām dalībvalstīm, kur pat vietiem iedzīvotājiem bieži nav dārgā veselības aprūpējama. Kontaktpunktu darbs ir jāuzlabo. Uh, lai sniegtu pilsoņiem informāciju par piedāvājumiem. Īpaši ir jāpalīdz cilvēkiem, kas eh, slimo no eh, retām slimībām. Tie ir diezgan salīdzinoši nedaudz cilvēku, kuriem ir jāsaņem piekļuve labai veselības aprūpēji. Ir vajadzīga informācija par eh, veselības, par medicīniskiem pakalpojumiem, kas ir pieejami šādiem slimību ārstēšanai. Uh, un veselības aprūpas pakalpojumi ir vienkārši pārāk dārgi pat labam. Ja ir pandēmijas, e, tad arī vakcinācijas jautājumi ir jāatstāja dalību valstu e, kompetencē. Paldies! Selimoviča kungs, pusotra minūte, Alde, lūdzu. Paldies priekšsēdus kundze, paldies referentei, referentam un pāriem e, referentiem, tātad Brisele darba ar šo dokumentu. Uh, Eiropas pārobežu veselības aizsardzība kļūst aizvien svarīgāk, tādēļ, ka Eiropieši brīvi pārvietojas, un par to varam tikai priecāties. Bet tādēļ arī mums ir jāuzlabo šī sistēma, lai tā darbotos labāk, e, tur kā tas pat labi nav nodrošināts. Viena no galvenajām jomām, kuri vajadzīgi nepie e, uzlabojumi, ir caurspīdīgums par šiem pakalpojumiem. Ja es nezinu, vai es saņemšu šo savu, e, savu izterēto līdzekļu atmaksu, Eh, citā dalībvalstī, tad es nekad rendošos saņemt šos pakojumus uz citu dalībvalsti. Ja šī atmaksas sistēma ir pārāk sarežģīta un sūdzība eh, sistēma, tad cilvēki neizmantos tos. Eh, tādēļ ir šī sistēma jāuzlabo. Cilvēki neizmantos šos pakalpojumus, ja viņi nebūs par tiem pienācīgi pārliecināti. Veselības, pārobežu veselības aprūpas direktīva var būt laba Eiropas līmeņa atbilde šīm prasmēm. Tā tas varētu būt, bet e, e, ir šī direktīva jāuzlabo, ja mēs gribam, lai, šī, e, lai tā darbotos e, īstajā dzīvē. Paldies! Tagad gojas vārdā Konečnas kundze pusotra minūte. Paldies, priekšsēdus kundze, dārgie kolēģi, komisāra kungs. Arī es vēlos pateikties kolēģim Beleta kungam par lielisko ziņojumu zināmām pacientu grupām, īpaši e, tiem, kas slimo no rēķām slimnīcām, pārobežu veselības aprūpi ir nepieciešama, tā ir vislabākā. E, ir jānodrošina e, zināšanu, apmaiņa resursi, ir jāizmanto visā Eiropā, arī pārobežu līmenī, īpaši ārstējot retās slimības. Dažkārt tas nav iespējams valsts iekšienē. Ir jāliek lietā visi Eiropas Savienības resursi. Jāpieliek lielāka pūliņa arī atzīt eh, receptes, kas izrakstītas citās dalībvalstīs, administratīvais sloks jāmazina, citi šķēršļi ir jāmazina, eh, kas traucē vēl pārobežu veselības aprūpes izmantošanu. Eiropas veselības apdrošināšanas karte arī jāvar izmantot eh, vienkāršāk. Es priecājos, ka ziņojumā ir ietverts aicinājums uh, uh, vien, vienādot, eh, pielīdzināt visā Eiropas saimnībā eh, potēšanas pienākums īpaši ņemot vērā, ka mūsdienās eh, sāk izplatīties no jaunas slimības, pa kurām mēs bijām pieņemuši, ka tās ir sen izmirušas. Tādēļ ir jā mazina šķēršļi vēl pastāvošie parožu veselības aprūpēji. E, zāļu eksports pat labam ir e, bieži pārāk sarežģīts. Tas e, traucē arī sniegt labus veselības aprūpas pakalpojumus trūcīgākās dalībvalstīs. Paldies, Mēcis kundze, nākamā. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies Bēlēt kungam par izcilo vārdu. Tikai 17% eiropiešu ir informēti par viņu tiesībām, par pārobežu veselības aizsardzības pasākumiem. Uh, Ja mēs varam nopietni e, šādu iespēju ieviest, tad mums jākonsolidē e, viens valsts kontaktpunkts. Sadarbībai jābūt plašākai, it īpaši pētniecībai vai arī reto slimību ārstēšanas gadījumos. Mēs cīnāmies, lai e, paplašinātu Eiropas referents tīklu un radītu uh, specializētos centrus tiem 30 e, miljoniem Eiropas pilsoņu, kas ir e, saslimuši ar retām slimībām. Jābūt iespējai, e, lai rēķini tiktu izrakstīti un apmaksāti. Jāpārtrauc jebkura ļaunprātīga darbība. Ir jārada iekļaujoša vide, jāinformē pilsoņi par viņu tiesībām. Eiropas Savienība, es tai ticu, uh, un visiem cilvēkiem, visiem arī bezpajumtniekiem ir tiesības saņemt augstas kvalitātes veselības aizsardzības pasākums. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Melina kundze. Paldies, priekšstādājs kundze! Eiropas pilsoņiem saņemt iespēju pār robežu veselības aizsardzības pasākumu jomā, tā ir plaši izplatīta. Tā darbojas tad, kad situācija attīstās nevis stagnē bezdarba dēļ. 2011. gada darbības analīze ir ļoti nozīmīga. Runājot par pakalpojumiem un to atmaksām, tai jābūt nacionālai kompetencei, sadarbībai jābūt valstu līmenī, lai nodrošinātu vienādu situāciju visur. 200 gadus jau eksistē Eiropa, kurā pakalpojumi tiek sniegti. Runājot par uh, e-veselību un informācijas uh, banku izveidi un atbilstam. Jābūt ļoti vērīgiem, lai šī direktīva tiktu uh, attīstīta saprātīgu un ļaunprātīgu izmantošanu novērstu. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Pēterles kungs. Paldies eh, kolēģim Ivo Beletam par lielisko ziņojumu. Mm, tas ir dokuments, kas mūsu pilsoņiem e, ir vajadzīgs, kuru viņi labi zina un gaida no mums. Lai direktīva varētu tikt pieņemta, vajadzēja kļūt aktīvai tiesai kas konstatēju, ka pacientiem ir tiesības saņemt eh, veselības aprūpas pakalpojumus eh, citājas dalībvalstī un eh, ka viņu izmaksas tiks atlīdzināts. Daudziem pacientiem nav piekļuve ārstēšanai, kas nepieciešama. Viņi arī saskaras ar problēmām, kad viņi nesaņem izdevuma atmaksu no Eh, veselības apdrošināšanas, eh, taču tās nav vienīgās problēmas, ar kurām saskarāmies. Mums nav vajadzīga pirmkārt jauna direktīva, bet esošās direktīvas pienācīga piemērošana. Pārrobežu veselības aprūpe būs iespējama tikai tad, kad tas tiešām notiks. Vārds Dālī kundzei pusotru minūtu. Paldies, priekšēd komisāra Es domāju, ka viens no galvenajiem iegūmiem vienotā Eiropas Savienībai ir tiesības saņemt veselības aprūpas pakalpojums jebkurā dalību valstī. Šīs tiesības uh, uh, uh, saņemt arī izdevuma apmaksu par to. Uh, taču šīs tiesības uh, kļūst tikai aizvien svarīgākas mūsdienās, jo process attīstas strauji, cilvēki ir mobīli, un tieši tādēļ ir mūsu atbildība gādāt, lai visiem būtu vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpei, lai kur Eiropas Savienībā viņi dzīvotu. Taču, lai to nodrošinātu, ir nepieciešami zināmi pasākumi, ir jāatvieglo sadarbība, uh, tādās jomās, kas saistītas ar medicīnas pakalpojumiem un veselības aprūpi. Es gribu minēt šajā sakarā e-veselību, kā arī reto slimību ārstēšanu. Tie nav jautājumi, kas skar tikai vienu vai dažas dalībvalstis, bet visas. Tas ir pārobežu jautājums. Eiropas Savienība tādēļ var šeit sniegt pievienoto vērtību. Mums jāuzdod jautājums, cik daudz cilvēku apzinās savas tiesības saņemt pārobežu veselības aprūpas pakalpojumus un e, ka viņiem šie pakalpojumi tiktu arī atmaksāti. Visbeidzot, dalībvalstīm tā tad ir labāk jāinformē pilsoņi par viņu tiesībām, šāda veselības aprūpa ir jāveicina, um, lai uh, sistēma darbotos pienācīgi. Marijas kung, kungs, vien, uh, lūdzu, paldies priekšsēdus kundze. Uh, pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumi pieder pie Eiropas Savienības pilsoņu pamattiesībām, respektīvi to saņemšanā. Līdz šim bija iespējams pacientiem saņemt veselības aprūpas pakalpojumus eh, arī citājas dalībvalstī. Ja šādu pakalpojumu nebija pieejami viņu dalībvalstī, taču Tomēr ir arī problēmas ar attiecīgu izdevumu atmaksu. Tagad lietas ir mainījušās. Pacienti dodas uz valstīm, kur veselības aprūpes pakalpojumi ir lētāk. Tādēļ šī direktīva ir nepieciešama. Bet Andriju Kaiša kungam, kā komisāram, grib jautāt par gripas epidēmiju. Vairāk nekā 39 cilvēki Grieķijā ir miruši no gripas epidēmijas. Vai Grieķijas valdība ir sazinājusies ar Eiropas Savienības, vars, e, iestā, e, Eiropas Savienības iestādēm par šo jautājumu, vai viņi ir lūguši jūsu palīdzību? Un kas notiks ar to, ka pietrūkst vakcīnu, lai ar šo vīrusu cīnītos, kas skar Grieķijas iedzīvotājus? Paldies, pietikainēnas kundze nākamā. Uh, pārrobežu veselības aprūpe kļūst aizvien svarīgāka. Tā nodrošina pacientu eh, eh, veselību un labklājību, kā arī labāku resursu izmantošanu. Tā ir nepieciešama īpaši to pacientu interesēs, kas nav tik pārtikuši uh, elastība, fleksibilitāte jāuzlabo šajā ziņā. Un es gribu pateikties referenta kungam un komisijai par darbu. Tas ir kauns, ka tik daudz dalību valstu neatbalsta direktīvu mm, vai tās piemērošanu un tādējādi traucē pilsoņiem saņemt šos pakalpojumus ir jāizdara spiediens. Tas ir pilsoņu interesēs, lai šī sīkumainā politizēšana beigtos. Lai cilvēki saņemtu labāku piekļuvu reāli funkcionējušiem pakalpojumiem. Paldies divas minūtes, ka bez zona Ruiza. Paldies priekšsēdis kundze. Runājot par pārrobežu veselības aprūpi varam konstatēt, ka tas ir Eiropas Savienības pamatprincips. Veselība ir Eiropas pilsoņu pamatvērtība. Mēs redzam arī to, ka kompetences veselības aprūpes jomā ir dalītas. Un veselības aprūpe ir kutelīgs jautājums. Šī direktīva ir noteikusi ambiciozus mērķus arī tādēļ, ka e, praksē starp dalībvalstīm e, tās piemērošana ir ļoti atšķirīga. Mm, Dalību valstīm ir e, jāizpilda e, e, pirmkārt prasība pašai iekšēji nodrošināt pienācīgu veselības aprūpu, un šo prasību nevar aizstāt e, ar pārobežu veselības aprūpas sistēmu. Šī sistēma ir jāīsteno soli pa solim. Pārobežu veselības aprūpe balstīta uz Eiropas veselības apdrošināšanas kārtas izmantošanu, lai pašreizējā diskriminācija tiktu izbeigta un uh, veselības aprūpas pakalpojumi tiktu beidzot e, sniegti uz uh, universālās uh, veselības aprūpas eh, eh, principu pamata. Un tad vēl ir jārunā arī par eh, āršu recept, par zāļu recepšu savstarpēju atzīšanu, un ir arī jādomā šajā kontekstā par e-veselību, par ko komisija arī runāja. Dalībvalstīm jāīsteno šie pasākumi, taču neaizmirsīsim, ka tikai nacionālā līmenī patiesībā e, cilvēku veselība var efektīvi tikt aizsargāta dalību valstu attiecīgajām nacionālām iestādēm ir jāuzņem savu atbildību un jāpild savu pienākumu. Nākamais uzstāsties Geriks kungs priekšēdi kolēģi. Īstenošanas zīmes parāda, ka ir bijis zināms progress e, pārobežu veselības aprūpas jomā Eiropā. Mēs Eh, spējam eh, reto slimību ārstēšanu nodrošināt eh, arī pārobežumā. Šeit birokrātija nedrīkst būt šķērslis. Tādēļ nacionālais kontaktpunkts ir ļoti svarīgs, lai informētu pilsoņus par viņu tiesībām saņemt pārobežu veselības aprūpas pakalpojumus, kurus tiem garantē direktīva. Komisijai būtu jāsāk informācijas kampaņa, lai informētu viņus par nacionālo kontaktpunktu pastāvēšanu un sistēma ir jāuzlabo informējot iedzīvotājs. Komisija jāizstrādā um, vadlīnijas nacionālajiem kontaktpunktiem par to, kāda informācija būtu sniedzami pilsoņiem, kuri uh, uh, vēlas saņemt pārobežu veselības aprūpas pakalpojumus. Ilīzes kungs, pusotra minūte. Dank, Jā, paldies, priekšstādājs kundze, komisāri, kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Ja kādam ir dzimšanas diena vai uz jauno gadu, nu ko mēs vēlam šim cilvēkam? Mēs viņam vēlam pirmām kārtām veselību. Tādēļ veselībai vajadzētu politikas prioritāšu galu galā būt. Cik tālu esam atbildība, bet ir daudz jomas, kurās esam atbildīgi. Tautas partijas skatījumā tas ir centrālais jautājums. Un uh, mūsu priekšsādātājs Manfreds Vēbers uh, to inicijē, mēs izstrādājām dokumentu par uh, vēža ārstēšanu, tam ir arī personiska uh, sādaļa, respektīvi personiskie iemesli dēļ tas ir izstrādāts. Mums jādara viss, lai pēc 20 gadiem nevienam Eiropā vairs nav jāmirst no šīs šausmīgās slimības. Mēs esam daudz punktus uzskaitījuši. Paldies komisijai, ka tā ir pētniecības ietvaru programmā apārksnes Eiropa pievērsusies jautājumam vēža ārstēšana, bērnu vēža ārstēšana. Mēs vēlamies, lai direktīva tiktu arī labāk īstenot. Tādēļ Ivo Beletam liels paldies. Viņš izstrādāja šo ziņojumu. Ceru, ka plenārsēdē. sēdē saņemsim ļoti plašu atbalstu šim dokumentam. Dalību valstīm jāpārstāj domāt īstermiņā tikai par uh, naudu. Pacientam ir jābūt šīs direktīvas īstenošanas uh, centrā. Šis ziņojums ir pareizais uh, aicinājums dalību valstīm rīkoties pacientu labā. Paldies! Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runātājs būs Farija kungs. Paldies! Paldies Ivo Beletam par izcili paveikto darbu. Diemžēl situācija ir tāda, ka veselība un veselības aizsardzība ir subsidaritātes jautājums Eiropas Savienībā. 2011. gada direktīva vēl nav sasniegusi pilnībā plānotos mērķus. Uh, pilsoņi dažkārt nemaz nezina, kādas ir viņu tiesības, vai arī zina un neuzdrošinās varbūt tās izmantot. Runātāji aicina uzstāties lēnāk. Nozīmīgi ir tas, lai pilsoņi un dalībvalstis rīkotos tā, lai, piemēram, uh, retās slimības varētu ārstēt, eh, ja nepieciešams, arī citās dalībvalstīs. Mums jārūpējas par labāku pilsoņu informētību. Ideja par specializētiem veselības eh, centriem noteiktām retām slimībām ir ļoti laba. Digitalizācija ir nākamais nozīmīgais temats, kas ir ļoti nozīdzīgs. Nozī, eh, nozīmīgs, jo tieši tagad tas viss vēl saskars diezgan plašām administratīvām uh, izmaksām Vakcinēšanas programmas jāizno visas Eiropas apmērā un tāpat jāuzlabo grūtnieču aprūpi. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Hetmana kungs. Paldies, priekšstādātāji, cienījamie kolēģi! Es pozitīvi vērtēju to, ka Eiropas parlamentā runājam par pārobežu veselības aprūpas direktīvas īstenošanu. Es varu tikai piekrist referentam. Diemžēl ir eh, jau astoņi gadi pagājuši kopš direktīvas pieņemšanas, bet eh, cilvēki nezin, ka viņi var saņemt eh, izdevuma atmaksu par ārstēšanu, pat ja ārstēšana ir notikusi citā dalību valstī. Eiropas Savienības institūcijām ir jāsadarbojas ar dalību valstīm. Informācijas kampaņas par, un šie valsts kontaktpunkti ir ārkārtīgi svarīgi, jo šie kontaktpunkti sniedz uh, informācijas pamatu pamatu. Un uh, tie palīdz pārvarēt administratīvās un juridiskās uh, barjeras. Pie tā mums ir jāstrādā, jāturpina, jo tā rezultātā pastāvošiem barjerām notiek nepareiza direktīvas īstenošana. Un būtu nepieciešama ātra standarta procedūra veselības izmaksu atlīdzināšanai. Eh, paldies, eh, priekšstādātāji. Komisāra kungs, mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu, saka Vautmans kundze. Es eh, pateicos savam kolēģim no Limburgas, Ivo Beletam, par viņa cītīgo darbu un iesliegto dokumentu šodien. Kā es teicu, Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs visi ļoti labi zinām, ka pārāk daudz pilsoņu vienkārši nezin par savām tiesībām. 15. gadā Eiropa barometrs norādīja, ka 50% Eiropas pilsoņu nav informēti par savām tiesībām. Tāpēc mums ir uh, jāintensificē darbs, uh, lai Eiropas pilsoņi būtu informēti par to, kādas ir viņu tiesības uh, piekļūt labākai veselības aprūpei. Uh, ja jūs sakat, ka jums rūp tikai visas sistēmas uzlabošana, un tāpēc Eiropas Savienībai jāpalīdz pilsoņiem to panākt. Bez tam mēs zinām, ka, ja mēs izmantojam Tātad, lai piekļūtu veselības aprūpē Eiropas Savienībā, ir pārāk daudz uh, birokrātijas, tāpēc mums ir jāievēro šī rekomendācija izveidot uh, vienu valsts kontaktpunktu katrā dalība valstī, kur pilsoņi var ātri saņemt vajadzīgo informāciju. Lūdzu, dariet to. Epite Deos kungs nākošais. Eh, Paldies, priekšsēdus kundze, nav šaubu, ka veselība cilvēku ir, ir cilvēka lielākais dārgums, kas jāsargā, lai ko tas prasītu. Medicīnas pētniecība ir uzlabojusies, medicīnas aprūpe ir uzlabojusies, daudziem pacientiem tagad ir iespēja saņemt ārstēšanu ne tikai savā valstī, bet arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tādēļ dalībvalstīm ir jāuz, jāsadarbojas, lai šie pakalpojumi var tikt sniegtu bez traucējumiem lai komunikācija starp dalībvalstīm netiktu traucēta šajā jomā. Un birokrātiskie šķēršļi ir jāmazina. Katram jāvar saņemt šādus pakalpojumus arī citā dalībvalstī. Ārstēšana kas atbilst medicīnas augstākiem standartiem. Tas attiecas arī uz bēgļiem, kuri bieži ir valstīs, tieskaitā arī pie mums Grieķijā. Nākamais arī Malkungs. Jā, paldies, priekšstādājs kundze. Es uh, dzīvoju robežu reģionā ar Bēļģiju, un daudzi Bēļģijas uh, iedzīvotāji gluži vienkārši uh, dodas uz Vāciju, un uh, situācija tāda bija, taču vairs tā nav. Uh, bija noslēgta vienošanās šajā uh, reģionā. Beļģu pacients bez uh, formalitātēm varēja izmantot vācu speciālista pakalpojumus, bet no Beļģijas puses šī sistēma tika atcelta un var tikai apliecināt to, ka pacientam ir samērā viena alga. Kādas formalitātes pēc tam ir jāizpilda starp uh, slimokasēm? Pacients vēlas ārstēties un viņš vēlas labāko iespējamo. Uh, ārstēšanas pakalpojumu un viņam saprotamā valodā. Pie tā mums ir jāsprādā. Mēs runājam par daudz ko, kas nav labi un kas nav iespējams, taču jārunā par to, kas ir iespējams. Šādas pacientu zonas, kādas bija, tas ir ļoti labs piemērs tam, kāda rīcība bija iespējama. Eiropas komisija savukārt lūdzu, lai tas tiktu veicināts. Un ja tas nav iespējams, tad lai tas tiktu uzlikts pat par pienākumu, jo pacients to vēlas. Un tādā izpratnē mums būtu jāstrādā. Paldies! Euh, Kelly kungs. Eh, Paldies. Saka, ka veselība ir bagātība, un tā ir pilnīga taisnība, tāpēc, ka, ja jums nebūs veselības, nekāda bagātība pasaulē jums nepalīdzēs. Modernā sabiedrībā raugošu ekonomiku pats svarīgākais būtu nodrošināt, ka pilsoņiem ir piekļuve veselības aprūpē pēc iespējas vienkāršākā veidā. Viens ir mēģināt strādāt, ja e, jums ir laba veselība, bet ja jūs esat slims, tad jebkāda lieka birokrātija jums sagādā vēl vairāk problēmu. Tieši tāpēc pārobežu veselības aprūpas direktīva ir tik svarīga, jo cilvēkiem ir vajadzīgs vairāk informācijas. Un es uzskatu, ka arī birokrātiju vajadzētu samazināt. Ir jānodrošina piekļuve. Ļoti bieži šī piekļuve arī ir pieejama, taču uh, cilvēki par to nav informēti, tāpēc tā ir pirmā prioritāte. Mums, eh, protams, ir prieks, ka tiek veikts darbs pie vēža apkarošanas. Tāpat arī es vēlētos norādīt uz eh, epilepsijas advokātu organizēto pasākumu, bet šai informācijai ir jānokļūst arī pie pilsoņiem. Uh, Es gribētu arī apsveikt eh, savu lielisko draugu un izcilo deputātu Ivo Beletu par šo ziņojumu. Tagad Andru Kaitis kungs. Viņš eh, pabeigs šīs debates komisijas vārdā, un pēc tam izteiksies arī Beleta kungs, protams. Priekšādātāji, liels paldies! Esmu ārkārtīgi apmierināts uzklausot eh, to, kas jums bija sakāms. Vēlos pateikties visiem par ļoti vērtīgajiem komentāriem. Vēlos vēlreiz atkārtot, ka tagad ir pienācis ļoti labs laiks uzsākt eh, uzmanības eh, pievēršanas kampaņu Eiropā. Tuvojas vēlēšanas, tieši tāpēc veselības aprūpas jautājumiem ir jābūt mūsu prioritātei. Lūdzu, izvērsiet šo kampaņu. Es to saku tiem, kas ir gatavi doties un prezentēt savas programmas cilvēkiem. Protams, es rādzu šo konfrontāciju dalībvalstīs par to saucamo subsidiaritāti. Kāpēc mēs redzam tik zemu izpratnes līmeni? Galvenokārt, ja tiek uzdot jautājumu dalībvalstīm par veselības aprūpas pakalpojumiem, viņi atbildēs, ka tā ir nacionālā kompetence. Tā ir kļūsi par tādu kā mantru. Bet, ja mēs paskatāmies uz tehnoloģiju izvērtējumu, tad mēs vēlreiz redzēsim, ka ir šī nevēlēšanās darīt vairāk Eiropas Savienības līmenī. Kāpēc? Tāpēc, ka izpratne par subsidiaritāti ir nepareiza. Ja jums nav nekādas iespējas palīdzēt eh, cilvēkiem, nodrošināt sev labāku veselības aprūpi, piemēram, rētu slimību gadījumā, tad viņiem būtu jādod iespēja um, atrast eh, ārstēšanās iespējas citās valstīs. Bet mums ir jāpārvar šī šaurā mentalitāte. Diemžēl nepietiek ar tādajiem konkrētiem, um, konkrētām struktūrām, kas būtu vienādas visās dalībvalstīs. Ir vajadzīgas diskusijas ar valdībām. Es arī priecājos, ka mums ir kopīgi mērķi attiecībā uz pārobežu veselības aprūpi visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Šī konverģence ir izšķiroša jo mums nav vajadzīgas nepamatotas barjeras veselības aprūpē. Ziņojumā ir minētas konkrētas darbības, kas ir saistītas ar konkrētiem pīlāriem, piemēram, maksas noteikšana, kompensācijas piekļuva veselības datiem, administratīvās procedūras un informācijas sniegšana. Tāpat ir arī daudz citi jautājumi šeit aptvērti. Komisija ļoti rūpīgi izskatīs, kā šīs rekomendācijas varētu ieviest, un tas tiks darīts pēc tam, kad ziņojums būs pieņemts. Es vēlreiz uzsvēršu, ka komisija rīkosies tādos gadījumos, ka direktīvas būrts un gars nebūs izpildīts. Mēs arī aicināsim dalībvalstis nodrošināt apvienošanos, lai izvairītos no um, pacientu diskriminācijas. Es vēlētos arī pateikties uh, um, vidas un veselības aprūpas komitejai pār tās darbu pie šiem jautājumiem. Es tāpat arī priecājos par NV uh, komitejas priekšādātājas Valerianas uh, kundzes darbu, tāpat arī viņu vietniekiem un arī referentam Beletam. Tāpat arī paldies ēnu referentiem. Jūs visi esat devuši ļoti nozīmīgu ieguldījumu šajās debatēs. Un šīs debates varēs praktiski ietekmēt mūsu veselības aprūpes uh, sistēmu ilgtspējīgumu. Ah, um, Jautājumu uzdeva Mārijas kungs. Viņš runāja par gripu Grieķijā. Gripa ir visās valstīs. Kā jūs zināt, mums pietiek vakcīnu pret sezonālo gripu, taču uh, Uh, gripa izplatās tāpēc, ka cilvēki nevakcinējas. Vakcīnas ir pieejamas, tā skaitā arī Grieķijā, un Grieķijas varas iestādēm vajadzētu darīt vairāk, lai veicinātu izpratni. Taču vakcīnu pretinieki, diemžēl, izvērš šīs novējošās kampaņas. Lūdzu, izvērsiet kampaņas pār vakcinēšanu. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Beleta kungām, kurš pabeigs šīs debates. Paldies! Lielas paldies par šīm diskusijām. Pēdējais komentārs, ko teica Marijas kungs. Es vēlētos norādīt, ka ir priekšlikumi, kā iekļaut vakcināciju šajā direktīvā, bet um, ir grupas, tā skaitā Marijas kungs, kas pretojas šiem ieteikumiem. Paldies arī komisijai. Es domāju, ka šim ziņojumam ir plašs atbalsts, un mēs varēsim ieviest šo direktīvu un darīt to ļoti pozitīvi. Es arī priecājos, eh, komisār kungs, ka jūs eh, norādījāt, ka mēģināsiet vienkāršot procedūras. Un paldies arī par to, ka jūs stiprināsiet eh, kontaktpunktus, kas arī ir izšķiroši šajā jautājumā. Mēs noteikti atbalstīsim jūsu darbu. Domāju, ka visi uzklausīja to, kas jums bija sakāms. Un es domāju, ka Uh, mums ir jāromā par šo situāciju ne tikai vēlēšanu kampaņas, kampaņas laikā, bet arī vēlāk. Mums uh, nav te uh, jāmēģina panākt, lai cilvēki dotos pāri robežai. Ļoti bieži šīs, šī veselības aprūpe ir pieejama ļoti tuvu robežai, un dažkārt, ja runa par retām slimībām, tad uh, Eh, ārstēšana ir pieejama citur un arī citās valstīs, un dažkārt tā ir pat lētāka. Mums vajadzētu nodrošināt, lai Eiropa domātu par pilsoņu interesēm un labklājību. Pēters Līs un arī pārējie ir norādījuši, ka te nav runa par naudu, te ir runa par pareizu īstenošanu. Mums vajadzētu izmantot šo instrumentu, šo direktīvu, lai pierādītu, ka uh, Eiropas sadarbībai ir pievienotā vērtība, un to mēs varētu atrast. Noslēgumā, priekšādātājs kundze, es vēlētos sirsnīgi pateikties Marijai Grapīnī, kas bija līdzreferente IMKO komitejā. Tāpat arī liels paldies visiem ēnu referentiem par viņu lielisko darbu. Paldies! Šīs debatas ir beigušās, un baltos, balsojums notiks eh, tūlīt pat. Tagad ļaušu nomainīties eh, komisāriem, un saskaņā ar darba kārtību mums eh, ir jāizskatā Bonafē ziņojums par ūdens atkal izmantošanas minimālajām prasībām. Vārds Bonafē kundzei. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos eh, izmantot šo iespēju, lai pateiktos ānu referentiem par viņu līdzdalību šajās ļoti nozīmīgajās mm, debatēs. 2017. gadā mm, ūdens ieguve pasaulē bija apmēram 6000 mm, kubikkilometru, un tas varētu dubultoties pavisam drīz. Ir skaidrs, ka mēs šeit saskaramies ar globālās konkurences eh, jautājumiem. Uh, Tas ietekmē mūsu ekonomiku, sabiedrību un arī ekosistēmas, no kurām ir atkarīgi cilvēki. Tātad no vienas puses pieprasījums pēc ūdens ir pieaudzis, bet no otras puses mēs redzam, ka klimata pārmaiņas ir devušas savus rezultātus, un tas nozīmē, ka ar sausuma problēmām mēs saskarsimies arvien biežāk tuvākajā nākotnē. Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu pareizi un efektīvi izmantot pieejamo ūdeni. Šis temats kļūst arvien prioritārāks, tāpēc ka šis resurss ir ļoti um, rats un dārgs. Eiropa nav sauss kontinents, bet vismaz pusē no Eiropas iedzīvotājiem ir problēmas ar piekļuvi ūdenim. Un tagad atkal skaitļi. Ūdens trūkums skār vismaz 11% Eiropas iedzīvotāju un 17% Eiropas Savienības teritorijas. Kopš 1980. gada sausuma periodi Eiropā ir kļuvuši arvien biežāki, un šīs problēmas ir bijušas arvien izteiktākas. Tas ir radījis lielas izmaksas - simtiem um, miljonu eiro apmērā. 2017. gadā tika sagatavots pētījums, un tas ļoti skaidri atainoja, ar kādiem zaudējumiem mēs šeit saskaramies. Un te, ja mēs paskatāmies tikai uz Itālijas lauksaimniecības nozari, tad miljoniem eiro ir uh, zaudēti ienākumu ziņā. Ūdens trūkums nav problēma tikai dienvidos tā skara jau visu Eiropas Savienības teritoriju. Un tieši tāpēc mums ir jārod adekvāti risinājumi Eiropas līmenī, lai mēs varētu saglabāt iedzīvotāju labklājību un varētu saudzēt vidi. Mums ir jāpaplašina apretes ekonomikas principu izmantošana. Mēs esam likuši uz to uzsvaru Eiropā, un tas ir jātiecina arī uz ūdens resursiem. Mums ir jādomā par ūdens taupīšanu un atkārtot izmantošanu Mums ir jārāda attiecīgi tiesību akti. Tas ļautu mums radīt stabilitāti šajā jomā un arī nodrošināt investīcijas. Mums jau ir Eiropa ūdens pamatdirektīva, kas aptver uh, pilsētu kanalizācijas ūdeņu atkārtot izmantošanu, un mums vajadzētu uzlabot ūdens resursu izmantošanu kopumā. Taču mums trūkst precīzi tiesību aktu un konkrētu noteikumu, kas ļautu uh, Um, šīs darbības um, efektīvāk izmantot. Līdz 2025. Uh, gadam kopējais ūdens atkārtotais izmantošanas potenciāls ir 6,6 miljārdi kubikmetru, un pašreiz tie tikai 1,1 uh, miljārdi kubikmetru gadā. Tas norāda, ka šeit ir vēl ļoti liels potenciāls. Tieši tāpēc eh, komisijas regulas priekšlikums ir guvis plašu atbalstu. Mēs uzskatām, ka eh, te vajadzētu iekļaut arī aprites ekonomikas principus. Komisijas priekšlikumā tiek runāts par aprites ekonomiku, lai nodrošinātu standartizētus eh, ūdens izmantošanas apmērus. Un, protams, ir jānodrošina arī pārtikas nekaitīgums Eiropas pilsoņiem. Vides komitejā mēs piekrītam komisijas pamatnostādnēm mēs redzam, kādi konkrēti tiesību aktīvi ir pieņemti tādās valstīs kā Itālija, Francija un Spānija. Bet eh, parlaments uzskata, ka ir jāievieš vēl papildu grozījumi, lai šie tiesību akti būtu skaidrāki. Un jo īpaši šeit ir runa par definīciju un par uh, iesaistīto spēlētāju funkcijām. Tāpat arī ir jādomā par risku, kāds varētu parādīties. Mēs uzskatām, ka ir jānodrošina lielāka precizitāte attiecība, attiecībā uz iesaistītajiem operatoriem, kas atgūst kanalizācijas ūdeņus. Tieši tāpēc, ja ir runa par stāciju apsaimniekotājiem un gala lietotājiem, tad šeit vajadzētu iekļaut arī sadalas sistēmu operatorus. Un tāpat arī ir jāiekļauj operatori, kas ir atbildīgi par atgūto ūdeņu savākšanu. Mēs uzskatām, ka ir jāizmanto kopējā pētniecības centra veiktais pētījums, un tāpat arī ir jānodrošina uh, lielāks pārtikas nekaitīgums Eiropas iedzīvotājiem. Ir jāpievērš uzmanība izpratnes veicināšanas pasākumiem, kas ļautu visiem labāk saprast, cik svarīgi ir taupīt ūdeni un kā mēs varam atkārtoti izmantot ūdeni, nekaitējot cilvēku un dzīvnieku veselībai. Parlamentā šodien mēs pabeigsim šī, šo tekstu pirmajā lasījumā, un jaunajam parlamenta sasaukumam vajadzēs sākt sarunas par šo tekstu pēc iespējas ātrāk. Tagad nākamais runātājs Vēles kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšādātāji! Pirmkārtām es vēlētos pateikties eh, Simonai Bonafē un arī ēnu referentiem par darbu, ko viņi ir ieguldījuši, nosakot minimālās prasības ūdens atkārtotai izmantošanai. Eiropas parlamenta darbs būs ārkārtīgi nozīmīgs, un e, šis e, dosie ļaus mums e, virzīties uz priekšu tālākajās sarunās. Kā jau Simona norādīja, ūdens ir ļoti vērtīgs resurss. Tas ir neatsverams visiem no mums, vai nu te ir runa par rūpniecību, lauksāmniecību vai citiem galalietotājiem. Taču šis resurss kļūst arvien retāks, Pašlaik vienā trešdaļā no Eiropas teritorijas jau ir jūtama ūdens nepietiekamība visu gadu. 18. gada vasara dramatiski parādīja, ka ūdens nepietiekamība kļūst par problēmu daudzās dalībvalstīs, pat tādās dalībvalstīs, kas parasti nesaskaras ar ūdens problēmām un kuras nekad nav izjutušas sausuma periodus. Uh, Šīs problēmas noteikti sāsināsies galvenokārt klimata pārmaiņu dēļ. Pašlaik ūdens atgūšanas pasākumi varētu ļaut mums risināt šīs problēmas. Tāpat arī ir jāņem vērā integrēta ūdens pārvaldības politika. Šis priekšlikums par ūdens atgūšanu attiecas uz attīrītiem pilsētu notekūdeņiem, kas varētu kļūt par alternatīvu uh, ūdens avotu lauksaimniecībā apūdeņošanai. Tas ļautu pagarināt ūdens dzīves ciklu, nodrošinot to, ka notekūdeņi var tikt izmantoti atkārtoti. Un komisija uzstāja, ka aprits ekonomikā ir kas tāds, ko vajadzētu veicināt. Ūdens notekūdeņus varētu izmantot laistīšanā, lauksaimniecībā, ja tas ir aktuāli un ja tas ir droši. Mums ir jādomā par patērētāju un arī vīdes aizsardzību. Bez tam saskaņotu minimālo parametru noteikšana ļaus nodrošināt lauksaimniecības produktu iekšējā tirgus funkcionēšanu un radīs jaunas iespējas operatoriem un tehnoloģiju sniedzējiem. Eiropas komisija vēlas pateikties Eiropas parlamentam par tā iesaisti. Liels paldies arī par ātro progresu, kas ir panākts virzot uz priekšu šo tiesību aktu. Komisija vēlas tagad iesaistīties diskusijās. Paldies! Paldies, Pēties kundzei vārds uh, lauksaimniecības komitejas vārdā. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Uh, komisāra kungs, šī eh, likumdošanas priekšlikuma mērķis ir aizpildīt robu Eiropas Savienības ekī. Ūdens ir mūsu svarīgākais resurss, bet tā arvien vairāk sāk pietrūkt cilvēka darbības dēļ un klimata pārmaiņu dēļ. Tādēļ ir svarīgi sasaistīt ūdens attīrīšanu un ūdens atkārtējo izmantošanu ar dažādām politikas jomām un it īpaši aprūt, aprites ekonomiku. Tagad ir paplašinātas jomas, kur drīkst izmantot atkārtoti ūdeni, sniedzoties tālāk par lauksaimniecību. Es gribu jums atgādināt, ka jau tagad lauksaimniekiem jāievēro stingri noteikumi. Uh, un uh, lauksaimniekiem jānodrošina piekļuve atkal izmantotam ūdenim, bet nedrīkst uh, rasties papildu izmaksas. Paldies, tagad vārds Gambuš kungam. Eiropas Tautas partijas grupas vārdām. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Eh, es gribētu uzteikt eh, referenti un ēnu eh, referentus par labo sadarbību, gatavojot šo ziņojumu. Un mēs runājam šeit ne tikai par ūdens atkārtotu izmantošanu, bet arī par aprits ekonomikas uh, attīstību priekšsēdētāju. Diemžēl uh, mums nav nodrošināts tulkojums angļu valodā tehnisku problēmu dēļ. Tagad jūs varat turpināt. Tātad, ja regula aprobežojas ar ūdens atkal izmantošanas minimālām prasībām, Eh, ir svarīgi nodrošināt ūdens atkārtotu izmantošanu ne tikai lauksaimniecībā, bet arī rūpniecībā, kur eh, patērēts eh, liels ūdens daudzums. Un, piemēram, Taragonā naftas ķīmijas insti, uzņēmums ir uzsācis šādu projektu, Mums ir jārīkojas, zinot, ka 2030. gadā puse Eiropas Savienības iedzīvotāju cietīs no ūdens trūkuma. Es gribētu vērsties pie padomes, sakot, ka šobrīd ar šo problēmu saskars Eiropas dienvidi, bet nākotnē šī problēma skars visu Eiropas Savienību. Mums ir jārīkojas un jāapsteidz notikumu gaita. Paldies sociālistu un demokrātu vārdā Aiel Senders. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos sirsnīgi pateikties referentei Bonafe kundzei. Viņa ir eksperti šai jomā un Viņa jau ir līdz šim strādājusi arī pie aprites ekonomikas jautājumiem. Un tādēļ ir arī ļoti svarīgi, ka viņa ir pievērsusies ūdens atkal izmantošanas problemātikai. Spānijā, kur es pārstāvu, mums ir uh, uh, lielā apjomā atkārtot izmantots ūdens un tas mums atgādina, cik ļoti svarīgi ir lai šī regula tiešām tiktu pieņemta un ir jāņem vērā arī tas, ka pastāv dažādas vajadzības dažādās dalību valstīs un mēs esam pateicīgi Bonafē kundzei, ka viņa to atzīst. Mums ir nepieciešama elastīga pieeja šai jomā, bet tāpat laikā mums ir arī nepieciešama direktīva par piesārņotu augsni kad mums tiks iesniegt šis priekšlikums, jo ūdens problēma sākas ar zemes piesārņojumu. Paldies! Tagad vārds Haitemā kungam, Alde grupas vārdā. Paldies! Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šis ir viens no svarīgākajiem Uh, ziņojumiem, pie kā mēs strādājam, mēs esam uh, sapratuši, ka dzeramais ūdens uh, un saldūdens nav tāds resurss, kura, kurš tiek nodrošināts pietiekā apjomā. Un mums ir jādod savs ieguldījums šai jomā. Mums būtu pieejami 6,6 miljārdi kubikmetru, ja mēs veiktu atbilstošus pasākumus, lai varētu ūdeni atkārtot izmantot. Ir jānosaka arī stingri kriteriji, kas garantē eh, veselības eh, normu ievērošanu. Un mums ir jādomā gan par ūdens, gan citu resursu atkal izmantošanu. Bet uh, šeit ir vēl cits aspekts. Ir atsevišķas dalība valstis, kuras atkārtot izmanto ūdeni, un ņemot vērā to, ka mums pastāv vienotais tirgus, ir jāpieņem ja Eiropas līmeņa noteikumi par uh, Eh, šo, eh, šādu ūdens izmantošanu, jo ražojumi nonāk arī citu dalību valstu veikalos, kur ūdens netiek atkārtot izmantots, un mums ir jānovērš jebkāds apdraudējums veselībai. Paldies!